Komitejas, budžeta komitejas sanāksmi pasludina par atklātu. Pirmais ir darba kārtības pieņemšana, nav nekāda iebildumi, darba kārtība ir pieņemta. Otrais sanāksmes vadītāja paziņojam. Pirmkārt, es gribētu pastāstīt jums, ka mēs gaidām uh, referentu Vjoti kungu, tādēļ mums aizskars. Jā, viņš tiešām jau ir atnācis. Lieliski. paziņās par koordinātoriem, koordinātoru lēmumiem 29. augusta sanāksmē. Tie ir iekļauti jūsu sanāksmes mapītē, tur varēsiet atrast, un ja nav nekādu iebildumu, tad tie ir pieņemti. Tālāk ķersimies klāt darba kārtības pamatpunktiem. Eiropas Savienības uh, budžets, visas iedaļas Rībikungs eh, gribēja runāt pirmais, jo viņam pēc 10-15 minūtēm jāiet prom, tā kā es došu tagad vārdu Rībikungam par eh, citām iedaļām. Jā, priekšsēdētāji, cienījamās dāmas un kungi, mums vakar bija debates ar padomi plenārsēdē. Manuprāt, eh, mums ir ļoti skaidrs, ka mums ir uh, jāveido stratēģija, mēs to arī vēlamies darīt, ka, lai komisija varētu turpināt strādāt, būt spējīga strādāt, protams, arī citās iedaļās. Tā kā esmu par citām iedaļām atbildīgs. Vispirms bija runa par vispārīgo mērķi, par uh, samazinājumu atjaunošanu no padomas puses, to virzīt uz priekšu, jo tādā veidā var radīt eh, sarunu pamatu ar padomi, lai dabūtu īstos skaitļus Um, budžeta sadaļa, kas uh, nav no frakcijām un komitejām, um, netika atkal apstiprināta. Es kā referents līdz ar to to atkal apstiprināju. Es atbalstīju tikai vienu samazinājumu par datu aizsardzības uh, ombudu, jo šeit ir uh, plus 16% vislielākais palielinājums. Protams, tas bija pa, nu, proporcionāli vislielākais. Uh, Un 140 tūkstoši ir tikai tāds simbolisks samazinājums, lai parādītu, ka, ja virs proporcijām tiek kaut kas paaugstināts, stipri vairāk, tad, protams, ka sarunās eh, tas eh, ir. Tas rada kaut kādus rezultātus, un ar padomu bija džentlmeņa vienošanās, tādēļ tur nav nekāda grozījuma, ko būtu mēs iesnieguši par eh, tiesu. Tas izskatās savādāk. Attiecībā uz Eiropas saimnības tiesu mums ir tāda problēma, ka 50. pantā Brexita dēļ Eiropas Savienības tiesa dabūs droši vien relatīvi daudz darba, lai visas riedas, kas izriet no Lisabona līguma, par to ir atbildīga kompetenta Eiropas Savienības tiesa, un tādēļ mēs arī atbalstām jūri grozījumus, ieskaitot arī palielinājumu eh, par eh, komisijas budžeta projektu 1200 Tas bija izmaiņa, tas attiecas uz augām. 2100, tas ir programmatūras kopumā, tie ir 3 miljoni, kas ir eh, pāri par eh, atsauces līmeni un apmēram 16 jauni uh, posteņi. Tātad uh, jauni amati. Uh, Tātad tie ir jaunumi attiecībos Eiropas Savienības tiesas par revizijas palātu. Tur ir runa par to, ka ir jāatjauno atkal padomes samazinājumi par eh, ekosoku. Eiropas ekonomisko sociālo lietu komiteju, tur atkal vajadzētu padomes eh, samazinājumus eh, atkal apstiprināt, un tas ir vairāk nekā prasīts komisijas budžeta projektā. No citām politiskām grupām tas arī tika iesniegts 490 eiro miljonu vairāk nekā šī griestu līmenis reģionu komitē. Tur atkal mēs eh, atjaunojām, eh, apstiprinājām padomis, samazinājām un atbalstām arī sociāldemokrātu priekšlikumu un citu politisko grupu priekšlikumu, ka kopumā 773 tūkstoši eiro pāri par eh, nosektā līmeņa. Attiecībā uz ombudu tur nav nekādu izmaiņu, tādēļ, ka padomu neieties kaut kas jāmazināja Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs. To jau es teicu, ka 100 tūkstoši samazinājumu es varu akceptēt, to pateicu jau. Un uh, tur uh, nebija grozījumu atbalsts attiecībā uz uh, budžeta projekta atjaunošanu par Eiropas ārējas darbības dienestu. Tur ir runa par afet uh, grozījumu atbalstu. Uh, Tie simtprocentīgi tika atbalstīti. Kā jau teicu, tur runa ir par uh, samaz, padomas ieteikto samazinājumu atjaunošanu, tad tur ir pieci papildus posteņi afetā. Tur apmēram runa ir par diviem miljoniem, kas tika ieteikti vēl papildus budžeta projekta posteņiem. Un eh, tā kā būtībā pastāv laba vienošanās sarunu pamats ar padomu. Eiros parlamentā mēs vienmēr zinām, ka budžeta neitrā tehniskais pieliekojums ir arī dažādas, eh, būs vairākās budžeta sadaļās. Eh, būs arī ūdens akas, lai krāni, lai netiek lietotas plasmas pudeles, un vēl būs dažas izmaiņas un tur būs uh, tehniski pielāgojumi dienesta vietu plānām un apmēram 5% samazinājuma, samazinājums attiecībā uz vietu izvietojumu un arī izmaiņas attiecībā uz uh, asistentiem un dienas darbiniekam arī tiks eh, īstenots. Tur ir arī reizes palātas apstiprinājums. Padomu to īsti tā neakceptē mēs sarunās redzēsim, cik tālu padome varēs pieņemt samazinājumus, ko apstiprinās revīzijas palāta un cik vēl to apšaubīs padome. Un tad ir vēl aktualizācija par dažādu budžeta sadaļu noteikšanu. Un tad vēl ir tehniskas izmaiņas no politiskajām grupām. Uh, tās ir politiskās frakcijas, un uh, tur ir arī atbalsts uh, no ādes grozījuma 3,5 miljoni, vairāk nekā komisijas uh, budžeta projektā. Tur atkal tiek uh, atjaunot šī budžeta pozīcija, un uh, tad šī budžeta pozīcija nav samazināta Brexita dēļ, un es atbalstu šo grozījumu. Tad ir arī, arī par, par uh, darbvietu modernizāciju 6,4 uh, AD uh, dienesta darba vietu izmaiņas. Es tur arī esmu iesniedzis grozījumu, tas arī ir attiecībos budžeta neitrāli. Trešais ir 32 darba vietu samazināšana, kas tika bijuši, bija piešķirts administrācijai saskaņā ar 50. pānta procedūru. Uh, Gada sākumā ir uh, administrācija piešķīrusi 32 papildu vietas, lai varētu veikt attiecīgo darbu, bet tagad politiskās grupas uh, vēlas, lai 2019. gadā šie posteņi aiziet atpakaļ uh, uz politiskajām grupām. Es šādu grozījumu arī sagatavoju un esmu iesniedzis, un es domāju, ka diskusijas, kas notiek parlamentā, patiesībā par šiem darba vietām, dienesta vietām eh, patiesībā ir, kur tās eh, palielināsies to skaits, kur samazināsies. Tur visu laiku runa par eh, sadarbību starp administrāciju un partijām. Protams, kā abas grupas ir, tām ir pamatots intereses un referendum, protams, tas nav sevišķi vienkārši to visu ņemt vērā un apvienot visas intereses. Un referendam faktiski būtu svarīgi bijis. Uh, ka padomāt par sekretariāta papildus samaksu, lai mēs mūsu asistentiem, praktikantiem, um, ka mēs varētu dabūt vairāk rīcības iespējas uh, rīkoties. Un uh, šeit uh, panākt vienošanos, lai sekretariāts varētu rīkoties, es domāju, ka mums kopā vajadzētu mēģināt taupīt un ar šiem dienestu vietām vajadzētu ļoti tā rūpīgi apieties un raudzīties. Un šī iemesla dēļ es arī būtu par tādu ierobežojušu pieeju. Vai nu mēs vienosimies par to, ka visi varēs labi strādāt un darbinieki varēs saņemt labu samaksu, bet ja tas nebūs iespējams, tad tas nebūs iespējams. Paldies! Paldies Rubekungam! Tagad eh, došu vārdu ēnu referentiem par citām iedaļām un koncentrēties uz šīm citām iedaļām tikai un vienīgi, tāpēc, ka mums ir laika ierobežojums. Gārdies Zabāras kundze lūdzu. Paldies. Es domāju, ka iekļaus, es skatās arī parlamenta visas iedaļas. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu īsi. Rubikungs jau faktiski visas uh, eh, par visām sadaļām runāt. Es atbilstu arī tam, ko mēs prasām no sociālistiem. Es vēlos šeit eh, koncentrēties uz trim eh, nelielām atšķirībām. Viena lieta ir saistīta ar uh, ekonomisko un sociālo lietu komiteju. Tur mēs esam sagatavojuši un iznieguši grozījumu par daļām, ko referents nav paredzējis, tālāk par Eiropas ombudu. Tur mēs esam atbalstījuši petīciju, lūgumu rakstu, e, vēl divas papildus personas iekļaut paredzēt, un to var e, pamatot tādēļ, ka ir lielāks darba apjoms, kas ir radies e, iepriekšējos gados, un mēs arī nepiekrītam samazinājumam uh, par Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju. Tur mēs domājam, ka šie līdzekļi ir nepieciešami. Tālāk par parlamentu mēs esam sagatavojuši un iesnieguši divus grozījumus. Tur ir runa par seksuālo uzmākšanos. Mēs uzskatām, ka parlaments ir uzsācis darbu, lai šeit uh, izstrādātu un piedāvātu vairāk instrumentus un pieņemtu darbā vairāk darbiniekus, kas vēršas pret šo uzmākšanos, bet uh, vai šis darbs netiks apstādināts. Tādēļ mēs sagatavojam, iesniedzām divus grozījumus un ceram, ka visas politiskās grupas to, tos atbalstīs. Paldies! ECR vārdā Kelmerkungs lūdzu. Paldies! Priekšsēdētāji, arī es runāšu pavisam īsi. Pirmkārt, paldies līdzreferentiem par viņu apjomīgo darbu, kas ir absolūti labs, ļoti labi paveikts Mēs kā ECR politiskā grupa daļās un galvenais pamatprincipos mums ir cits viedoklis, un to jau visi zina. Tādēļ es tiešām varēšu runāt īsi. Paldies! Paldies! Ādis vārdā. Viņš nav klāta paredzētais pārstāvis, varbūt Arvalda kungs varētu prezentēt. Jā, es eh, Alis kungu goe. Mažekungs. Priekšsēdētāji ļoti lakoniski. Mēs eh, vēlētos uzteikt eh, līdzreferenta priekšlikumu, un mums nav arī nekādu grozījumu par uh, citām iedaļām. Lielas paldies! Zaļo vārdā. Taranta kungs. Jā, paldies pamatā piekrītu referentu pieejai, Rubikunga pieejai, bet ir īpaši par uh, Eiropas ārējās darbības dienestu, uh, Eiropas Savienības tiesu un uh, revīzijas palātu. Protams, kā, kā vienmēr man ir man sa, drusku savādāka pozīcija nekā grupas nostāja, un es gribētu uzsvērt savu politisko grupu finansēšanas modeli, kā es tam iebilstu personīgi. Jā, paldies. EFDD. Valik kungs, jā, paldies. Mūsu viedoklis ir neatbalstiet vienošanos, kur pieņēmuši pārējās grupas. Visi referenti zina un kolēģi zina, ka mēs esam ļoti daudz grozījums iesnieguši, tīpaši attiecas uz administrācijas eh, izdevumu. Mēs uzskatām, ka tas ir nepareizi, kā arī Eiropas parlamentā šeit ir paredzēts palielināt summas. Mēs gribam, lai tiktu samazināti izdevumi. Ir tīpaši tur, kur eh, ir runa par tiem vispārīgiem maksājumiem, par fiksētiem summām. Mūsu grozījumi ir eh, tādi, ka vajadzētu pēc iespējas vairāk taupīt, kur vien tas ir iespējams. Un attiecībā uz visām citām institūcijām tur vajadzētu būt tādu iekšējo izdevumu pārskatu veikt, lai iepratie pilsoņiem varētu parādīt labu paraugu, kas eh, pašreizajā laika brīdī viņiem arī ir jāupurējas. Un eh, tad to visu ņemot vērā, mums nevajadzētu palielināt summas. Mūsu grozījumi un mūsu nostāja jau ir labi zināma, tas viss ir publiski pieejams, un eh, tādēļ mēs ejam eh, citā virzienā nekā citas politiskās grupas. Zanekungu šeit neredzu. Tātad ENF nav pārstāvēti. Un uh, Tagad 9.29 un Rubikungam laikam tagad jādodas prom. Labi, tagad mēs varam pāriet vai drīzāk atgriezties pie šī vispārīgā uh, ziņojuma par 2019. gadu. Tagad vārds Vjotīkungam. Grazie, prezidente, mi permetta. Paldies, priekšēdētāji. Es vēlos vispirms pateikties kolēģiem eh, Rūbika kungam un eh, kolēģiem Gājera kungam, kas ļoti man palīdzēja darbā, raugoties uz aģentūrām un atsevišķiem plāniem un visa budžeta kopīgo schēmu 2019. gadam. Es domāju, ka pašreizējā fāzē un diskusijās, kuras mums pašlaik notiek, arī ēnu referentu darba sakarā mēs atrodamies tādā ļoti interesantā laika posmā. Mēs mēģinām budžetam veidot parlamenta viedokli, kurā tiks ņemt vērā principi un prioritātes, ko mēs kā parlaments sev paši esam uzlikuši, paši esam pieņēmuši par to lēmumu mūsu balsojumā jūlijā. Bet, diemžēl, ir tā, ka mums ir jāsadarbojas ar padomi, kas no savas puses ir izstrādājis priekšlikumu. Jūs noteikti to visu esat redzējuši. Vakar to pārstāvēja Austrijas padomas prezidentūra plenārsēdē. Un es drusku provokatīvi uz to visu reaģēju. Vakar plenārsēdē es eh, atbildīgajam ministram, kad viņš eh, savu budžeta projektu prezentēja, es teicu, ka mēs nevaram to pieņemt. Visi samazinājumi, attiecībā uz budžeta pozīcijām, kas ir paredzēts, mēs nevaram pieņemt, jo viņš teica, ka viņa projekts ir uh, faktiski nozīmē palielinājums uh, iepratī 2018. gadām, bet mēs turpēc teicām, ka salīdzinājumā šo projektu no cita viedokļa raugoties ar komisijas priekšlikumu 2019. gadām, tas ir viss jāvērtē savādāk, tā kā Es viņam teicu, ka komisijas priekšlikums uh, ir no citas perspektīvas jāskatās savādāk. padome par eh, budžeta projektu raugās tā tīri no grāmatvedības viedokļa un tikai salīdzina ar budžeta iepriekšējo gadu budžetu, tātad šī gada budžetu. Noteikti pilsoņi raudzījās uh, klausījās plenārsēdes translāciju, un viņam droši vien tas bija nesaprotami, ka ministras eh, stāsta, ka budžets ir eh, palielināts un referents, ka tas ir samazināts. Neko nevar saprast, un es gribētu vienkārši eh, runāt par to, par summu atjauninājumu, ko padome paredz samazināt, un kas no tā izriet raugoties uz komisijas budžeta priekšlikumu. Un šeit es arī uzsvēru citu priekšlikumu. Tas ir parlamenta princips. Uh, es to neesmu pats izdomājis, proti, kā ir jāņem vērā vienošanās un tās ir arī jāīsteno, jo starp padomu un Eiros parlamentu pastāv vienošanās, kas attiecas uz, piemēram, fondu Turcijai, ja, ka šīs summas par diviem trešdaļām, un uh, viena trešdaļa tiek sadalīts. Divas trešdaļas no padomas un viena trešdaļa no kopējā budžeta. Bet saskaņā ar jauno padomas interpretāciju tā vairs nesot. Un es vēlos, lai šai vienošanās e, tiktu īstenota. Tas nozīmē, ka mēs mūsu budžeta projektu sastādām pamatojoties uz šo vienošanos. Komisārs teica, ka Arī komisijā pastāvot cerības kaut kādu kompromisu šajā lietā atrast ar padomu un parlamentu. Es vēlreiz arī teicu, ka vienīgā pietuvināšanās starp eh, parlamentu un padomu šajā lietā ir, ka vienkārši vajadzētu pieturēties pie tā, par ko pagātnē ir panākta vienošanās. Tālāk par budžetu, protams, ir daudzi grozījumi iesniegti. Mēģināju sadarboties to ar komitejas sekretariātu pēc iespējas labāk uh, to visu pārlūkot un ņemt vērā. Gribētu sirsnīgi arī šeit pateikties eh, komitejas sekretariātam, mēģināt cik vien eh, ir iespējams, cik vien to ir iespējams realizēt, visu ņemt vērā, kaut arī galu galā kompromiss eh, nekad nav iespējams par visiem simt procentiem. Mēģināju arī ņemt vērā, kas ir nācis no komitejām, kas ir nācis no politiskajām grupām kā priekšlikumi, tie daļai arī bija ārkārtīgi pamatot, un turklāt vēl grozījumu vēlmes no atsevišķiem deputātiem. Visur, kur bija idejas komitejās, protams, ka tās bija konkrētas, eh, noteikts perspektīvas, uh, priekšlikumu, un tur, protams, politiskās grupas jau arī bija vienošās savā starpā, un uh, mūsu mēģis bija pēc iespējas uh, visu to apkopot, gan komitejas, gan deputātu priekšlikumus. Es nevaru tagad ieslīgt pilnīgi visās detaļās, bet ēnu referenti tādā nelielā grupā noteikti būs vēl iespēja par to visu runāt, padzināt, piemēram, par Erasmus kā tādu piemēru. Tur bija ļoti lielas vēlmes. Uh, no kolēģu puses, eh, kas tika izteikti arī no mana paša grupas un eh, ādas grupas, tāpat arī no kultūras komitejas bija daudz, kas tika teikts, un tur mums izdevās palielināt eh, par 15%. Tā bija tāda iekšēja vienošanās, paredzējām to palielināt par 15%. Es uzskatu, ka tas ir tāds labs sākums un piemērota pieeja. Uh, Turklāt mēs arī, kas attiec uz EFSI, mēs visu šīs pozīcijas atkal varējām atjaunot un pat panākt uh, palielinājumu, kur vien tas bija iespējams. Tad vēl bija arī parlamentam citas prioritātes, kas šeit uh, bija būtiskas, piemēram, nodarbinātības jomā, cīņā pret jaunatnes bezdarbu, jaunatnes nodarbinātības iniciatīva, ENI, kas, uh, tā kā mēs to tagad saprotam, saņems lielu palielinājumu. Es e, šeit tagad runāju par otro pozīciju, arī e, šeit mēģināšu vienoties ar e, kolēģiem un visiem politiskās grupās. Protams, arī viņi ir šeit saskatījuši noteikti problēmas. Mēģināšu to visu ņemt vērā, pārstrādājot budžeta projektu. bet tomēr arī komisijai paliks vēl pēc samērā liels rezerves potenciāls, jo ar budžeta grozījumiem tad arī komisija vēl arī veiks savus aprēķinus, un uz to pamatu mēs varēsim precīzāk strādā. Arī sadaļā trīs arī bija Aldes eh, vēlmes, eh, piemēram, par ESF, par aģentūrām. Es tagad neko neteikšu atsevišķi, jo kolēģis Gājērs noteikti par to runās, tādēļ varu šā daļā pārlikt pāri. Bet arī par šo sadaļu bija daudz eh, vēlmes, eh, piemēram, no kultūras komitejas. Tālāk es gribēju vēl pateikt pāris vārdu par ceturto sadaļu, kaut arī gribu runāt īsi. Vakar man bija iespēja ar Austrijas eh, ministru kā Eiropas Savienības padomes pārstāvi tikties. Un vēlējos pat pastāstīt, ka ministrs ļoti pozitīvs un ļoti atklāts uh, bija. Un diskusijām viņš vienmēr tā ļoti atklāti piedāvā sarunas uh, un uh, runāja par budžeta projektu. Ir jāsaka, ka gan izvēl nekad nav bijis neviena cita ministra, kurš tik ārkārtīgi atklāts ir pret priekšlikumiem un kompromisiem. Uh, Un tādā tehniskā līmenī, protams, ir arī laba sadarbība, bet tas ir labi arī politiskā līmenī, ja ir uh, pavērs labas sadarbības iespējas. Tas noteikti palīdzēs turpināt darbu. Vakar ministram es vēl uzsvēru, teicu viņam, ka, ja mums uh, izdosies panākt tādu kopīgu redzējumu starp uh, parlamentu un dalību valstīm, uh, un mēs eh, varēsim tik tālu vienoties. Tas būs ļoti labi, un daži valstu un valdību vadītāji, viņi saka, mums drīzāk vajadzīga palīdzība mājās, un eh, ka viņi liek eh, uzsveru, piemēram, uz cīņu pret badu citos pasaules reģionos, pret to, kas izraisa uh, bēgļu plūsmas, un tā noteikti ir arī mana prioritāte, un arī Austrijas prioritāte, un citu valstu prioritāte, bet es teicu, nu tad vajadzētu ņemt naudu un tiešām arī ieguldīt, lai šo problēmu novērstu, un uh, humāno palīdzību vai intervenciju nevar īstenot bez finanšu iespējām, un to ļoti skaidri mēģināju paskaidrot padomē, un uh, mēs strādājām, lai pēc iespējas vairāk uh, šajā pozīcijā panāktu palielinājumus. Piemēram, raugoties uz partnerību starp uh, ziemeļiem un dienvidiem, kā arī attiecībā uz darbu tuvajos austrumos, Balkānos. Tas nozīmē, ka ir uh, jāparēdz un jāizteno investīcijas. Mēģinu šeit uh, pēc iespējas mazāk tajā visā iekļaut savu personīgo pārliecību, bet ja patiešām vēlamies, lai būtu noteikta rīcība, lai cienītos pret eh, šiem milzīgajām migrantu masām, tad tas noteikti ir iespējams tikai ar atbilstošu finansējumu palīdzību. Un iespējams, ka tas arī ar citiem instrumentiem un fondiem var darboties, kas ir arī vēl ārpus budžeta ietvariem. Tas nozīmē, ka šis punkts ir svarīgs, un tas tā eh, no vispārējā viedokļa raugoties uh, Tas ir viss, ko es vēlējos jums pateikt par vispārējo budžetu projektu. Projekts jau ir arī nelielākās darba grupās, eh, tiek apspriest aktīvi starp mani un ēnu referentiem. Pēc divām nedēļām mēs komitejā vēlreiz lielākā lokā par to runāsim. Protams, ka es priecājos un ar interesi gaidu jūsu idejas un jūsu uzlabojumu priekšlikumus, lai visu vēl uzlabotu un pilnīgotu. Paldies! Um, next is, uh, the... Nākamais ETP ēnu referente eh, Holmēras kundze. Sirsnīgs paldies, priekšsēžu kungs, darbie kolēģi. Vispirms sirsnīgs paldies kolēģim Daniele Vioti par labo sadarbību, arī citiem ēnu referentiem sirsnīgs paldies par to, jo mēs nākam no diezgan sarežģītas starta pozīcijas proti padome mēģina e, tādu manevru telpu saglabāt, kur īstenībā tās e, e, gandrīz nav vai nav nemaz. Īpaši runājot par humanitāro palīdzību, attīstības sadarbību, tātad tādas jomas, kur ir īstenībā lielas vajadzības uh, un arī tādas kā drošība, kur mums noteikti ir jāinvestē vairāk. Es redzu nepieciešamību pēc drusku diskusijām, pēc vakardienas sarunas, sarunām arī tādā jomā, kā rast līdzsvaru starp DCI un Eiropas kaimiņattiecību iniciatīvu. Šeit ir jārod vēl drusku labāks līdzsvars un varbūt, ka mums derētu arī vēlreiz kontaktēties ar komisiju, lai noskaidrotu, cik lielā mērā Frontex līdz oktobrim. Es vakar sekoju rūpīgi Junkerkunga runāju par stāvokli Eiropas Savienībā, tur rakstīts par e, e, e līdz 2020. gadam 10 tūkstoši Frontex darbinieku, nu tā gan ātri jāsāk. Kaut kur tas arī budžetā jāparedz oktobrī tam vajadzētu tad budžeta grozījumos tikt paredzētam, jo 2020. gadā paredzēt uh, ka mums eh, tā uz vienu citienu desmit tūkstoši darbinieku būsim, man šķiet diezgan um, nereāli. Tad, tad eh, oktobrī vajadzētu gan kaut kam nākt, es lūkšu komisijai to precizēt, jo pirms mēs sākam strīdēties, vai mēs minimāli kaut ko pieliekam, bet komisijas prezidents tāpat eh, garām ejot paziņo, ka būs desmit tūkstoši darbinieku Frontexam, nu tad, tad būtu gan jānoskadro no komisijas konkrētāk, kā tad viņi to stādas priekšā. Es gribētu arī norādīt, ka mums ir atsevišķas aģentūras, kuras, diemžēl, kaut gan īstenībā visās politiskās grupās tiek saredzētas ļoti nopietnas vajadzības, tas e, šeit vēl netiek atzītas, un mums būtu arī jārunā vēlreiz par to, vai tiešām ir jēdzīgi vai kādi līdzekļi no Jemenas, Irākas, Bangladešas valstīm paredzētās parīdzības var tikt samazināti, jo tur ir tiešām nopietnas problēmas ne tikai eh, Āfrikas ziemeļos un Āfrikas kontinenta Te jārod saprātīgs līdzsvars, bet arī citās jomās esam raduši šādu līdzsvaru. Arī no Aldes es redzēju 23 e, visai pozitīvi vērtējums iniciatīvas. Tātad, ja mēs Danieli pēc tam vēl runāsim par to, tad es domāju, mēs radīsim arī kopsaucēju. Paldies! EKR er grupas vārdā Kelmela kungs. Paldies! Arī es piekrītu pateicības vārdiem ēna referenta vārdā. Mm, šis darbs ir ļoti nopietns, un es gribētu uzsvērt vienu jomu, kur varbūt pat pārsteidzošā kārtā mēs esam viensprāts. Arī es piekrītu, ka mums daudz vairāk naudu jātērē gan Eiropas Savienība, gan dalībvalstis migrācijas jomā proti, lai e, nepieļautu migrāciju, jo tas ir vislabākais risinājums, ja cilvēki vispār nedodas šajā bīstamā ceļojumā, bet es esmu gatavs tam tērēt vairāk līdzekļus tikai tad, ja mēs tajā pat laikā, kā Eiropas Sanība rodam ju, juridisko pamatu tam, lai uh, politiskā patvēruma un bēgļu uh, likumdošana eh, darbotos reāli. Pat labam tās, uh, tā darbojas diezgan slikti, to mēs visi zinām. Uh, bet mēs baidamies ķerties pie to problēmu risināšanas, kuras īstenībā būtu tiešām jārisina, lai cilvēkiem ilgspējīgi palīdzētu. Un te es esmu gatavs tērēt vairāk naudas, daudz vairāk nekā pat labam, bet eh, attiecīgi tam ir jābūt eh, labi Eh, pārdomātam pretiegadījumā mēs tikai par simptomiem šeit eh, simptomu sāstējam, bet eh, nevis pašus cēlonis, un tad es neesmu gatavs tērēt vairāk naudas. Paldies, Deprē kungs, ir citā sanāksmē, varbūt, ka Torvalda kungs, ko sacīs. Paldies, priekšēd. Mēs, protams, esam ļoti pateicīgi par Vjotī kunga darbu, tā nav problēma Ko mēs vēlētos teikt? Mēs uh, esam sagatavojuši savus grozījumus par 1A eh, sadaļu. Mēs esam ļoti ieinteresēti apvārsnī, MVU atbalstā, klimata politikā, pie tā atgriezīsimies, un tad mēs arī atbalstām referenti attiec, referentu attiecībā uz 1A sadaļu. E, lai ko viņš šeit spētu darīt, mēs viņu atbalstīsim. Es tev nepateikšos zviedru valodā, ja tu runāji angliski, varbūt nākamreiz. Goes pārstāvi Nirjādas kundzes te neredzu. Zaļie, Gdaranda kungs ir pametis zāli, jūs runāsiet viņa vārdā piedošanu. Paldies priekšsēdi ļoti īsi. No vienas puses esam bijuši nobežījušies un joprojām esam nobežījušies par būtiskiem samazinājumiem apropriācijās, kuras paredz padome, kas neatbilst pašreizējai absorpcijas kapacitātei un tam, ka vismaz dalību valstu 1% eh, IKP eh, šeit tiek paredzēts. Un es eh, domāju, ka parlamentam šeit būtu jāsaka savs vārds attiecībā uz nākamo daudzgadu finanšu plānu. No otras puses, mēs apsveicam referenta priešlikumus kompromisa grozījumiem un esam pateicīgi par viņa darbu. Mēs esam iesnieguši grozījums eh, attiecībā uz eh, klimata eh, izmaitam Life Plus, humanitāro palīdzību un UNRA atbalstam. Tās ir dažas no prioritātēm, ir arī citas, kuras mēs vēlētos redzēt atbalstītas, un mēs priecājamies par to, ka lielākā daļa šo prioritāšu ir ņemtas vērā pirmajos kompromisa grozījumos. Mēs īpaši priecājamies, protams, par atbalstu ar klimatu izmaiņām saistītām darbībām, kā arī humanitārajā jomā ēnu referenti turpinās strādāt un arī, protams, kad sāksies sarunas ar padomu. Paldies, kolēģi! Tagad FDD vārdā Valīkungs. Paldies! Es ļoti rūpīgi klausījos uh, galvenā referenta prezentācijā. Dažiem punktiem varam piekrist, jo prioritātes, par kurām bija runa, ir tādas, kuras arī daudzas Eiropas Savienības valdības atbalsta, sākot no problēmām, kas ir saistītas ar migrācijas plūsmām un kuras ir noteikti jārisina E, runājot par migrācijas krīzes cēloņiem un saknēm. Šeit ir jāparedz e, nauda, iespējami caurspidīgāka un efektīvāka, lai šeit kaut ko panāktu. To mēs noteikti atbalstām. Tāpat arī runājot par sociālām problēmām, īpaši vidusjūras reģionā, kuras pat laban, e, kurām pat laban ir vajadzīgs liels atbalsts, jo tur ir uh, augsts bezdarba līmenis un ir jāveicina e, e, iekšzemes pieprasījums, kur diemžēl Eiropas, Eirozonas e, taupības politika ir novedusi pie nepareiza rezultātu, jo šeit uh, Eirozonas valsts ir ļoti atšķirīgi attīstījušās. Kā jau iepriekš sacīja, kad bija runa par atsevišķajām budžeta sadaļām, mēs dažus grozījumus sagatavojām, lai savus akcentus uzsvērtu. Mēs vēlamies, lai institūcijas pārskatītu savus e, tēriņus, sākot arī ar parlamenta budžetu. Brexitu mēs uzskatām par labu uh, pamatu uh, pārbaudīt budžetu, būs mazāk deputātu, tādēļ mēs nesaprotam, kādēļ vajadzētu administratīviem tēriņiem pieaugt, ja ir aizvien mazāks deputātu skaits, ja vēlamies būt e, pārliecinoši, ticami, tad mums ir arī jāizturas konsekventi attiecībā pašiem uz saviem tēriņiem un jāgādā, lai tie līdzekļi, kas citur tiek ietaupīti, tad arī e, nepazustot kaut, kaut kur citur un lai šie līdzekļi tiktu uh, atbildīgi tērēt. Atgādinu, daudzos punktos mēs atbalstām referentu, bet eh, ir arī tādi, kur mēs vēlētos redzēt pragmatiskāku pieeju. Un tagad DNF grupas pārstāvis, nē, tāda nav, tad līdz ar to visi ēnu referenti ir izteikušies, eh, bet eh, pie grupām nepiedarošie Gaiera kungs, lūdzu, priekšsēdēs vēlēs par aģentūru izteikties. Uh, Ja, dārgie kolēģi, ļaujiet man sacīt dažus vārdus par aģentūru budžetiem. Ar šīm iestādēm esmu uh, kontaktējies, man ir bijusi sava komunikācija ar viņām, un esmu patiešām no viņām saņēmis attiecīgo viedokli par uh, nākamo budžeta gadu, kādas ir vajadzības vai prasības vai gaidas, un tas bija ļoti liederīgi. E, sacīšu tā, e, komisija nav vienmēr pieņēmusi to uh, uh, budžeta pieeja, kuru aģentūra um, uzskatītu par vislabāko. Tā ir attiecībā uz sešām aģentūrām. Vai citiem vārdiem sakot, ir sešas aģentūras, kuras 2019. gadā vē, uh, uzskata, ka tām ir vajadzīgs vairāk personāls vai līdzekļi, finanšu līdzekļi, nekā komisija ir paredzējusi. Un tas arī atspoguļojas komisijas attiecīgi budžeta pieteikumā, tātad šī plaisa. Un, uh, Es esmu tomēr aģentūras, eh, iesaku viņu eh, pašu viedokli ņemt vērā, ir gan viens vai divi īpašie gadījumi, kuros budžeta publikācijas laikā trilogs vēl nebija pabeigts, un triloga rezultātā zināmas aģentūras, eh, labprāt jums precīzi viņas uzskaitītu, bet man tagad nav te pie rokas šie pieraksti. Tātad ir papildu uzdevumi nākuši klāt šīm aģentūrām, bet tas vēl budžetā neatspoguļojas. Attiecīgi es piedāvāju um, to pārbaudīt. Un par Frontex vēl vēlos vienu vārdu sacīt. Visai nesen es viesojos Varšavā, tikos tur ar Frontex pārstāvjiem, lai tieši no viņiem Uh, uzklausītu, kādas ir vajadzības tuvākā nākotnē. Uh, fonds arī ir skaidrs ar katru padomes lēmumu robežu uh, apsardzības stiprināšanai, vajadzības Frontexam pieauga, līdz ar to arī va, uh, vajadzības pēc uh, personāla un finansējuma. Ja runa par desmit tūkstošu darbiniekiem, tad tas nenozīmē desmit tūkstošu ierēģi kuri kaut kur sēž Varšavā kazarmās, un kad tikai pasvilpī kāda dalībvalsts, viņi tur visi lido Nē, es to sapratu tā, vai ir jautājumi? Ir taču tā. Frontexam ir tiesības no dalību valstīm attiecīgās robežsardzes ierēģinus, piemēram, Vācijas robežsargus Bundesgrenzschutz piesaistīti kādai Eiropas ārējo robežu apsardzības krīzei, ja tāda rodas kaut kur. Tam arī tad vajadzīgi ir līdzekļi, bet mums nav tagad desmit tūkstoši ierēģiņu apiem darbā. Protams, vajadzēs vairāk darbiniekus, ir vajadzīgs vairāk eh, menedžments arī uh, organizatori šādām misijām, bet nu, nav uzreiz desmit tūkstoši ierēģi jāpiem labā darbā. Bet kas ir Frontexam vairāk vajadzīgs? Ir pašiem savi, e, eh, savu aparatūru. Līdz šim viņi ir to nomājuši, bet viņiem vajadzēs pastāvīgu ekipējumu. E, tas ir e, iesākas ar. E, visur gājēja automašīnām, naktsredzamības ierīdzēm un citu citām, citu aprīkojumu, kas e, līdz šim ir jālūdzas no dalībvalstīm un kas attiecīgi ir pilnīgi neefektīvi. Dažreiz ir daudz vienkāršāk un finansiāli arī e, iznomāt helikopteri uz vietas nekā no Zviedrijas robeža apsardzes e, kaut kur no Zviedrijas atvest uz vidusjūru. Līdz šim tam vienkārši nebija pamata, nedz finanšu pamatu, nedz organizatorisko vai menedžmentu, bet tas mainīsies. Attiecīgi šeit ir papildu vajadzības, bet es nedomāju, ka e, mums te būtu e, jādomā par ko tādu, e, kā iepriekš izskanēja. Un vēl pēdējais, ko gribu teikt. E, es pilnīgi e, atbalstu to, ka komitejas cieši sadarbojas ar zināmām aģentūrām, tas vienkārši izriet no viņu politiskiem uzdevumiem. Bet nav jēgas, ja e, komitejas savā budžeta atzinumā prasa vairāk naudas kādai aģentūrai, nekā aģentūra pati uzskata par vajadzīgu. To ir diezgan grūti pamatot, ja mēs tad esam uh, Eh, trilogu sarunās, un, un tad mēs sakam, nu es vienkārši tagad minēšu piemēru, vairāk 50, vēl 50 darbietas jāsa, un tad trilogu partneri uz jums draudzīgi skatās un saka, ziniet, nu tas ir divreiz vairāk, kā aģentūra pat uzskata par vajadzīgu, nu tad ir diezgan vāja ar argumentāciju, eh, teiksim tā. Es saprotu, ka šeit parlamentē ir šī vēlme eh, tādus signālus raidīt. Mēs kādu aģentūras darbu uzskatām par ļoti svarīgu, tāpēc tai finanses un personāls vairāk ir vajadzīgs. Nu, es pers, no politiskā viedokļa to varu arī it kā saprast, bet e, tomēr, e, nu, ja aģentūrā tas pat nav saskaņots, nu, tad arī jūs nepanāksiet tam atbalstu. Attiecīgais atteicos e, dažu komiteju uh, Eh, eh, prasības atbalstīt attiecībā uz aģentūru budžetu pieaugumu. Es tos salīdzinu attiecīgo aģentūru prasībām un, ja komitejas budžeta, eh, parlamenta komitejas prasīja vairāk naudas nekā pat aģentūra teicis, nu tad diez vai tā vajadzētu, to mēs tāpat nesaņemsim atbalstam. Holmēls kundze. Dargais kolēģi Gājēri, šis jūsu pārmetums, ka tēsot kolēģi, kas nav runājuši ar aģentūrām, uh, Eh, šie kolēģi, īpaši Žerārs Deprē un es, eh, esam gan runājuši ar aģentūrām, esam tieši ar viņām kontaktējušies attiecībā uz Frontex un EASO. Es labprāt nogaidītu komisijas atbildi attiecībā uz to, kas tad gaidāms oktobrī, jo nav jēgas te kaut ko eh, izzīlēt. Mums jāsagaida komisijas priekšlikums, kas attiecas uz EASO un viņas uzdevumus un arī e, visu citu. Nav desmit tūkstoši eh, darbinieku Varšavā. Protams, daļa ir e, Varšavā un viņiem ir savas problēmas. E, viņiem ir grūti no dalībvalstīm piesaistīt darbiniekus, administratīvām izmaksām pat pietrūkst. Viņi ļoti par to sūdzas, jo uh, tiešām šajā jomā viņiem ir smagi, smagi, jo līdz šim tas nebija paredzēts, un ja uh, viņiem būs tagad jāstrādā ar desmit tūkstoši darbiniekiem, uh, labi, liela daļa no viņiem būs droši vien no dalībvalstīm, citi atkal būs tieši Frontex darbinieki, nu tad tas ir milzu papildu uh, uzdevums. Um, nu, redzēsim, ko komisija mums teiks par to, kā arī par Eiropas patvērumu atbalstu birojai ASO. Mm, nu, man tā arī teica, ka oktobrī varētu kaut ko sacīt komisija par to e, attiecībā e uz EOLīs. E, kolēģi Gaier ir tā, mē, es ar viņiem intensīvi esmu kontaktējusies, un viņu galvenā problēma pat labāk ir tāda, ka visus sagatavošanas pasākums uh, viņiem jau nākas tagad īstenot, un viņiem tā tad ir tiešām, nu, pavisam, pavisam uh, nopietna tā situācija, un uh, uh, uh, kolēģi no dažādām politiskām grupām pilnīgi šeit piekrīt, ir viensprāts. Tad nu, par to varbūt mierīgi derētu parunāt. Attiecībā uz Frontex un EASO labi gaidām oktobru, bet attiecībā uz EOLISA, nu te man ir bažas, jo viņiem tiešām ir. Uh, pavisam jau eh, švaki ar eh, naudiņām. Eh, nu, par to vajadzētu varbūt vēl mierīgi parunāt. Labi, paldies! Paldies, vai vēl kāds vēlētos izteikties no deputātu puses? nevienu neredzu, bet es pats labprāt arī piedalītos debatē. Man ir daži jautājumi Vjotī kungam. Pirmkārt, par krīzes rezervi lauksaimniecībai. Es neredzu šeit tavos kompromisa grozījumos nekā, un es vēlētos arī e, e, saprast, kāpēc no referenta kunga. Un otrs, 25 miljonu samazinājums, ko padome pārēd sadarbībai ar tuvariem austrumiem. E šķiet, ka mēs te piedāvājam neko nesamazināt. Un par šiem diviem jautājumiem es gribētu labprāt dzirdēt tavus paskaidrojumus. Paldies! Paldies! Ja pareizi sapratu priekšsēža kungs jūsu jautājumus, tad tie ir domāti tā. Tātad par otrās uh, sadaļas eh, rezervi lauksaimniecības krīzes situācijā te ir vairāk nekā 200 miljoni. Otrajā sadaļā. Vai par to jūs jautājāt priekšsēdi? Mans jautājums bija saistīts ar to, vai mm, te varētu būt iespējams palielinājums, jo mums laikam jāreikinās ar to, ka krīze lauksaimniecības jomā diez vai mazināsies, tāds būs arī turpmāk. Jā, mēs šo skaitli saglabājām, bet mēs varam te paredzēt arī palielinājumus, ja komiteja tā uzskata nu tad vienkārši no citām um, izdevumu kategorijām vajadzētu uh, vai budžeta līnijām uh, sameklēt šo naudu. Uh, nu, es iepriekš nebiju par to domājis, bet tā principā varētu darīt. Un kas attiecas uz samazinājumu um, tuvo austrumu eh, sadarbībai arī mūsu Eh, eh, deve komiteja vēlējās eh, to, un tā bija šo kolēģu vēlme, deve komitejas kolēģu tātad. Es vienkārši izpildu to. Paldies par šiem skaidrojumiem. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Ja nē, tad es dodu atkal vārdu Vioti kungam referentam kopsavilkumam. Viotīkungs, vai jūs vēlētos mums sniegt kopsavilkumu galvārdu sacīt? Atvainojiet komisijas pārstāvis vēlas izteikties, lai atbildētu dažus jautājumus, tad dosim vārdu komisijai. Jā, paldies priekšsēdu un piedošanu, Vioti kungs bet Holmajeres kundzei bija daži jautājumi komisijai īsumā. Nudien uh, eh, likumdošanas priekšlikums, kuras komisija atbildi, uh, at, pieteica Junkerkungs savā runā uh, par stāvokli Eiropas Savienībā, tam būs budžeta ietekme 2019. gadā, īpaši attiecībā uz Frontex un Eiropas patvērumu atbalsta biroja e ASO. Eh, eh, nogaidīsim, ko komisija mums par to sacīs nākamnedēļ. Mēs gaidām paskaidrojumus par to nākamnedēļ, oktobrī, bet eh, attiecībā uz Frontexu un desmit tūkstošu robežu sargiem mēs lēšam, ka koplēmuma procedūrā uh, Э, šīs priekšlikumus taču būs jāparedz, un tas э, tur paies zināms laiks, un tādēļ mēs lēšam, ka э, finanšu ietekme 2019. gadā būs tikai diezgan neliela. Tas sāksies gada beigās, otrā gada pusē nākamgad, un Gaiera kungam var piekrist, ka būs vairākas um, kategorijās attiecībā uz šiem desmit tūkstošu robežsargiem. Pie tā nāksies vēl atgriezties un runāt komitejā, bet būs darbinieku kategorija e, gadu gaitā, e, tā tad e, darbinieku skaits pieaugs, ir vajadzīgs laiks, lai viņus pieņem darbā, būs otra kategorija ar ilgtermiņu norīkotiem nacionāliem robežsargiem. sargiem un dalībvalstis tā tiek piedāvāts par viņu norīkošanu saņemtu finanšu kompensāciju, lai viņi varētu pieņemt darbā aizvietotājs ar šo naudu, un ir otra kategorija ar īstermiņā norīkotiem nacionāliem darbiniekiem, robežsargiem, tas viņi tiktu iesaistīti tikai īstu krīžu gadījumā, bet pie tā vēl griezīsimies. Tātad galvenā finanšu ietekme būs 2020. gadā, un tas tiks paredzēts budžeta uh, Eh, projektā, kas tiks prezentēts nākamā gada pavasarī. Ja mēs gribam šos 10 tūkstošu eh, šo skaitu sasniegt, tad trīs kategorijas līdz 2020. gadam būs eh, jānotiek ļoti ātri tam, un 2020. gadā būs ļoti nopietna finanšu ietekme. Paldies, paldies! Un tagad vēl tīkungs lūdzu. Sì, intanto ringrazio i... Paldies! Vēlējos sākumā pateikties sekretariātam, un man arī norādīja, ka iepriekš jūs jautājumu aplāmi sapratu priekšsādātāja kungs krīzes rezerve. To pagaidām nevaram paaugstināt, jo tas pārkāptu regulu vai arī tās normas, kas pastāv lauksaimniecības politikā. Mēs varam Pagaidām mēs nekādu grozījumu uz šo budžeta tāmi nevaram piedāvāt. Savukārt, kas attiecas uz e, pārējo, kas man ir sakāms, tātad gribēju pateikties visiem kolēģiem, ēnu referentiem. Es uh, gribētu teikt, ka lielās līnijās uh, kolēģi man atbalstīja. Es gribēju pateikties arī par sagatavotajiem kompromisiem. Es mēģināju ņemt vērā visu to, ko uh, man piedāvāja politiskās grupas. Domāju, ka ejam pareizajā virzienā, lai varētu vienoties ar citām institūcijām. Domāju, Mums ir patiešām labas izredzes, un uh, vēlreiz varbūt komitejā pie tā atgriežoties, mēs vēl varam izskaust uh, tās nelielās uh, atšķirības viedokļos, kas pastāv. Esmu optimistiski noskaņots. Paldies, Viotī kungs. Balsojums ir paredzēts 25. un 26. septembrī Briselē. Un Strasbūrā balsosim. Uh, plenārsēdē 24. oktobrī. Samierināšanās procedūra sāksies 7. novembrī. Tas ir trešais darba kārtības punkts, tagad ceturtais. Connecting Europe instrumenta izveidošana referente ir Vaideras kundze no ETP grupas. Uh, thank you very much, dear Petri. Paldies, Petri, dārgie kolēģi. Es vēlētos jūs iepazīstināta ar eh, savu atzinumā uzmetumu eh, par budžetu, kas ir jāatvēl Connecting Europe instrumenta izveidē pēc 2020. gada. Komisija 2. maijā nāca klajā ar eh, šo priekšlikumu, un CEF tiek piedāvāti 42,3 miljārdi eiro, eh, kas eh, sasaucas ar 37 eh, miljārdiem šajā gadā un atbilst aplēsēm no 21. līdz 27. gadam. Es vēlētos teikt, ka tas ir solis pareizajā virzienā. Un jāsaka, ka ja mēs atvēlēsim mazāku budžetu šiem līdzekļiem, mēs nevarēsim finansēt tik vērienīgi infrastruktūras projektu. CEF patiešām galvenokārt pievērš uzmanību tādiem projektiem, kam ir milzīga Eiropas papildu vērtība, kas savieno infrastruktūras pāri robežām, piedāvājot pakalpojumus un produktus visā Eiropā. Un, protams, lai varētu garantēt secību, Pēcīgumu ir jāparūpējas, lai finansējuma ķēdīte nepārtrūkst arī pēc 2020. gada. Es gribētu pievērsties tieši transporta sektoram šajā instrumentā gribēju pieminēt Rail Baltica projektu. Es esmu Latviete, dzīvoju Latvijā, tuvu Krievijas robežai un domāju, ka uzsvērt tālāku Eiropas integrāciju ir ļoti svarīgi, lai atbrīvotos arī no lēniem un neērtiem vilcieniem, kas mums ir palikuši pāri, kā uh, padomu mantojums, arī ar sliktu uh, sliežu infrastruktūru. Uh, Savukārt Real Baltica eh, savienos Somiju, visas trīs Baltijas valsts ar Poliju un iespējams pat ar Vāciju. Tas būs ātrvilciens um, un eh, ar ļoti augstu komforta līmeni. Jāsaka, ka visas trīs Baltijas valsts pat kopā nebūtu nekad eh, varējušas atļauties tik vērienīgu projektu finansēšanu. Ar lepnumu teikšu, ka Real Baltica ir viens no ES, viena no ES prioritātēm. Vakardien, kad norisinājās Debates uh, par budžetu Ētingera uh, kungs uh, pie, pieminēja divas prioritātes - Brennera tuneli un arī Rail Baltica. Eitingera kungs teica, ja būs kavēšanās maksējumos, tas, protams, visu projektu tikai sadārdzinās. Abi projekti sasaucas ar TNT un ir paredzēts līdz 2030. gadam šo projektu noslēgt. Un no 2017. līdz 2030. gadam ir plānots izveidot 7,5 miljonu jaunu darba vietu. IKP Eiropas Savienībā varētu paaugstināties par 1,6% līdz 2030. gadam. Protams, šāds projekts nenāks par labu tikai vienai vai, piemēram, trim dalību valstīm. Tas būs ieguvums visai Eiropai un uh, dzelzceļa posms uh, Baltijas valstīs tiks uh, pabeigts uh, līdz 2024. gadam, un uh, no Tallinas caur Rīgu uz Kauņu varēs aizbraukt līdz jau 2025. gadā, un 30. gadā jau vajadzētu tikt pabeigtam posmam līdz Varšavai. Un es uzskatu, ka tik prioritāram projektam noteikti vajadzētu paredzēt asignācijas CEF projekta ietvaros. Mums ir jāuzlabo efektivitāte, ko noteikti piedāvās arī uzlabot dzelzceļa infrastruktūra. Dzelzceļš ir viens no drošākajiem, stabilākajiem transporta veidiem, tas ir videi draudzīgs. Uh, var ietaupīt enerģētiku, un tas, protams, padara transporta sektoru ilgspējīgāku. Liels paldies! Tas viss no manas puses, un, protams, ar nepacietību gaidu debatis. Paldies, Inese! Redzu tikai vienu ēnu referentu zālē. Tas ir Torvalda kungs, lūdzu. Paldies! Jā, Sarvamā kungs, jūs, jums ir vienkārši ērgļācis. Es atrodos zālē un es negribu tagad runāt pārāk ilgi. Gribēju pateikties referentei par izvēlēto pieeju. Viņa arī uzsvēra šīs problēmas, kas joprojām ir Baltijas valstīs, runājot par infrastruktūru, un daļēji tās ir pazīstams arī Somijā. Un cefa mūs patiešām ļoti uzrunā, domājot arī par uh, vidi. Mums uh, ir jāievēro šāda laba plānošana, nu, runāt par budžetu, visās eh, jomās. Paldies, joprojām nerunājat zviedriski, bet patiesībā man nemaz nav tik asa redze. Tagad Popas kungs no SD grupas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, es nesen tikai sāku darboties šajā komitejā, tādēļ saprotu, ka varbūt man uzreiz nepamanījāt. Ziņojums ir no diena ļoti svarīgs, un ir daži jautājumi, par kuriem vajadzēs vēl tā nopietnāk padiskutēt. Referente ir sagatavojusi vairākus grozījumus, mums par tiem noteikti ir jāapspriežas, lai domātu par turpmāko soļu spēršanu. Es domāju, ka mums šim uzdevumam ir pietiekam daudz laika, mēs varam visu tā kārtīgi pārunāt. Kopīgi ar referenti apspriedīsim uh, vissvarīgākos aspektus un tā, tad nolēmsim, kurā virzienā doties. Uh, Sekretariāts arī savu darbu ir padarījis godam tāpat kā referents kundze. Paldies! Un no goa, es nezinu, vai jūs esat uh, ēnu referents vai nē, bet jums katrā ziņā vārds lūdzu. Paldies! Es esmu ēnu referents no GUE politiskās grupas, gribēju pateikt sēkojošo. Ja mēs runājam par eh, CEF, par infrastruktūras organizēšanu, arī energotīklu, labāku savienošanu, tas viss, protams, nozīmēs tādu ievērojamu papildvērtību. Ir jānosprauž ilgspējīgi mērķi visu kopīgajās interesēs un, protams, ir jāgarantē šo mērķu sasniegšana. Es gribēju uzdot jautājumu Vai budžeta komiteja iesniegs tikai tehniskas dabas grozījumus? lai nebūtu, teiksim, tāda apjukuma, vai mēs varētu iesniegt arī cita veida grozījums, runājot, piemēram, par valsts atbalstu, lai uzlabotu mobilitāti, militārā mobilitāte, piemēram, arī ir svarīgs jautājums. Ir paredzēts uh, arī šādiem mērķiem pielāgot infrastruktūru Eiropā? Vai mēs vairāk pievērsīsimies tieši enerģētikas jautājumiem? Kā tiks eh, attīstīt šī infrastruktūra, un nevienmēr infrastruktūras eh, darbi, projekti eh, ir tādi ļoti videi draudzīgi un ekoloģiski ilgtspējīgi. Es domāju, ka arī tādi grozījumi būtu jāiesniedz. Paldies! Paldies, un tagad zaļo grupas vārdā Tāranda kungs. Paldies! Es piekrītu Vaideres kundzei, ka Connecting Europe instruments ir ļoti svarīgs uh, politiskais instruments Eiropas Savienībai. Es atbalstu viņas izvēlēto pieeju, bet man ir arī pāris komentāri, kas uh, varbūt pat vairāk ir saistīti ar transporta komitejas interesēm, netik daudz uh, ar budžeta dimensiju. Igaunijā 55% no vēlētājiem uh, aptaujās, viedokļu aptaujās ir teikuši, ka Rail Baltica netiek plānota caurskatāmā veidā, un tas patiešām rada arī kaitējumu Eiropas tēlam, un, piemēram, mēs runājam arī par uh, um, Igaunijas uh, komisāra un revīzijas palātas locekļu tēlu. Tas patiešām ir uh, visai apkaunojoši. Uh, Jūs teicāt, ka šis projekts radīs 7,5 eh, miljonus jaunu darba vietu, ja saklausīju jūs pareizi, saka runātājs. 3 miljoni latviešu, 2 miljoni baltiešu, eh, latviešu, 1 miljons eh, igauņu. Nu, vai tad viņi visi strādās dzelzceļā, dzelzceļu jomā? Tad, ja šis projekts patiešām izvērtīsies veiksmīgs. Paldies, paldies, Taranta kungs. Vai vēl kāds vēlētos runāt? Nē paredzētais grafiks. Grozījumi ir jāiesniedz līdz nākamajai otrdienai, 18. septembrim, līdz pusdienas laikam. Budžeta komitejā balsosim 8. vai 9. oktobrī. Ītra komiteja savukārt, Ītra Trāna kopīgais balsojums notiks 22. novembrī. Tas būtu viss par ceturto darba kārtības punktu. Protams, Vaiders kundzei vēl vārds, nē, komisija kaut ko vēl vēlas piemitināt. Vai Vaiders kundze, lūdzu. Jā, man ir tikai dažas piezīmes. Es runāju par darba vietām, bet man arī vajadzēja pieminēt, cik gados tās tiks radītas. Indrekam pilnīgi taisnība. Uh, Eh, precizējot mans izteikumus. Paldies kolēģiem, kas izteicās, eh, un ar nepacietību gaidīšu jūsu grozījumus. Atbildot goe kolēģim, es varu teikt, ka mēs varam sagatavot tādus grozījumus, kādus vēlamies. Galvenais, lai tos atbalstītu un lai tie uzlabotu šo ziņojumu. Protams, iesniedziet savus grozījumus un eh, tagad vienkārši Nākamreiz organizēsim tādas auglīgas diskusijas. Paldies, Vaiders kundze! Piektais darba kārtības eh, jautājums - kosmosa programmas aģentūras izveide un eh, Hauit kungs ir referents. Lūdzu! Jā, kosmosa nozara Eiropas Savienībai ir ārkārtīgi nozīmīga. Mēs runājam par 33 miljardiem eiro. Uh, katru gadu, un uh, tajā strādā 231 tūkstotis uh, ļoti kvalificētu darbinieku gan ražošanā, gan arī citos sektoros. Tiek runāts par Eiropas Savienības tehnisko neatkarību uh, šajā jomā, par um, drošības apstākļu uzlabošanu, lai varētu labāk arī cīnīties pret globāliem pārbaudījumiem, piemēram, klimata pārmaiņu radītajām sekām. Uh, un uh, tas, protams, var radīt arī tādu taustāmu ekonomisko papildvērtību gan pilsoņiem, gan industrijai. Kosmosa programmas tiek veidotas sadarbojoties publiskajam un privātajam sektoram, un, protams, tā ir tāda nozare, kurā rodas augstas izmaksas un mēroga ekonomika, šajā jomā ir īpaši uh, labi redzama, īpaši labi redzams ir tās izpausmes. Un šīs kosmos programmas ir vainagojušās panākumiem, piemēram, Galileo, Legnos programmas, ir patiešām neatkarīga satelītu navigācija un uh, satelīti datus var izmantot arī citās nozarēs Un Kopernikus novērošanas programmas piedāvātie dati arī ir ļoti noderīgi. Un pateicoties arī šiem apkopotiem datiem, labāk var cīnīties pret klimata pārmaiņu sekām. Arī zivsaimniecībā šie dati ir ļoti svarīgi. Atzinumā galvenokārt tiek runāts par tādām tehniskām eh, budžeta finesēm, Un tas ir tikai normāli, tādi ir mūsu komitejas pienākumi, bet es mēģināju to visu tomēr aplūkot ar tādu plašāku leņķi. Es paskaidrošu, kādēļ. Pirmām kārtām centāmies tā konsekventi šeit ievērot visus skaitļus un, protams, uh, jāpiemina viena joma, kas varētu zināmu risku budžetam radīt, proti e, jaunas lomas piešķiršana aģentūrai. Sākumā tā bija atbildīga par ģeopozīciju, par satelītu datu apkopošanu un tā tālāk, tad, kad tā tika izveidota bet eh, kosmosa programmas eh, jaunie aspekti mm, patiesībā jau iet eh, tālāk, tie pārsniedz tā mm, līdz šim piedāvātās funkcijas. Un varētu būt arī zināms pārklāšanās risks. Tādēļ Mums ir jāskatās, eh, ko tad dara aģentūra, kādas ir tās funkcijas. Es sapratu, ka komisija vēlas eh, veicināt efektivitāti, bet eh, es domāju, ka komisijas izvēlētie formulējumi varbūt ir pārāk izplūduši, tādēļ šeit būtu labi ieviest vairāk precizitātes. It sevišķi, ja mēs runājam par budžeta lēmēju iestādi. Abām aģentūrām ir jāsadarbojas, bet nevajag konkurēt vienai ar otru. Otram kārtām gribēju pieminēt uh, atkal tādus lingvistiskas dabas aspektus. Te tiek runāts par tehnoloģijām un Varbūt, ka te kaut kas ir pārņemts, vienkārši kaut kāda formulējuma ir pārņemti no citiem ziņojumiem par citām jomām, un tādēļ tie ir pārāk vispārīgi. Bet eh, mēs runājam par eh, tādām ļoti unikālām tehnoloģijām, eh, kas tiek izmantotas varbūt tikai vienai funkcijai. Un Ir, protams, zināmi e, satelītu komponenti, ko e, izmanto arī citur, bet e, šī Te Eiropas kosmosa programma savā ziņā ir unikāla, un tas ir jāatspieguļo arī attiecīgajos formulējumos. un uh, varbūt uh, jārūpējas arī par augstāku caurskatāmības līmeni, un es visu to pieminēšu arī grozījumos. Ja mēs runājam par asignētajiem līdzekļiem, es nevēlos tos paaugstināt salīdzinājumā ar DFS eh, aplēsēm. Mēs runājām arī par SATCOM programmu un citām programmām, piemēram, tur ir arī programma, kas ir paredzēta kosmosa atkritumu satīrīšanai, bet nevajadzētu tomēr šo summu pārāk palielināt. Mēs runājam par 500 miljoniem eiro DFS ietvaros. Jā, varbūt kādā brīdī mēs pie tā varētu atgriezties bet nevajadzētu arī pārspīlēt. Protams, es gribēju pieminēt, ka Kopernikus programmai varbūt pietrūks līdzekļu, nu ne tā ļoti akūti, bet tomēr turpmāk varētu padomāt par dāsnāku finansējumu. Tai paldies! Vienīgais ēnu referents, kas ir zālē, ir Torvalda kungs. Jūs esat uh, pārliecināts, ka negribat runāt zviedru valodā. Paldies! Paldies, priekšsēdētāja kungs. Labi, jūs tik daudz reižu to pieminējāt, tad tādēļ arī kādu brīdi parunāšu tagad zviedriski. Mums uh, šis ziņojums liekas ļoti labi pārdomāts. Parasti tad, kad mēs uh, diskutējam par uh, kosmosa programmām bieži vien tiek pārmests, ka tām nav nekādas papildvērtības un kādēļ tad tam vajadzētu piešķirt tik daudz līdzekļu. Bet eh, patiesībā labāk kontrolējot eh, citas jomas, eh, skatoties, kas notiek lauksaimniecībā, novērojot laukus ātri konstatējot vietas, kur izceļas meža ugunsgrēki, ir iespējami ietaupījumi. Un šīm kosmosa programmām noteikti ir liela papildvērtība. Eh, es gribēju uzdot jautājumu Havit kungam. 12. grozījums par trešajām valstīm. Pastāv zināms risks, ka apvienotā karaliste pēc kāda laika varētu kļūt par trešo valsti. Un kas tad notiks ar kosmosa programmu, jo arī apvienotā karaliste spēlēja nozīmīgu lomu tās izveidē. Tālāk 14. grozījums. Referents piedāvā uh, valdē iecelt um, kādu locekli, kam būtu arī balsošanas tiesības, bet mums par to vēl noteikti ir jāapspriežas. Es ceru, ka tagad priekšsēdētāji kungs ir priecīgs, ka es runāju zviedriski. Paldies, paldies, Torvalda kungs. Es gribēju pateikt, ka ir liels apjukums. Kurš tad parasti ir ēnu referents no kuras politiskās grupas un. Izskatās, ka starp politiskajām grupām un sekretariātu komunikāciju kanāli ir nedaudz aizsērējuši. Nu, kas tad te notiek? Izskatās, ka Holmērs kundze ir Aldes ēnu referenti. Pēter nav nekādu problēmu. Mēs mēģināsim atkal ieļot šo saziņu starp saziņas kanālus atjaunot starp sekretariātu un grupām. Paldies, paldies eh, Džonam par šo ziņojumu, par atzinumu. Es pilnībā piekrītu visam, ko jūs minējāt. Turpināšu tagad vācu valodā. Tev pilnīgi taisnība sakot, ka Kopernikus nav pietiekami daudz uh, līdzekļu atvēlēts. Mums uh, noteikti vajadzētu uh, to rūpīgāk izpētīt, jo, ja programma tiek uzsākta ar nepietiekamu finansējumu, tad tas jau rada uh, problēmas pašā sākumā. Mēs nevaram to pārāk ilgi atlikt. Es gribētu arī vēl paskatīties uz Galileo atvēlētajiem līdzekļiem. Tu pieminēji arī ezā. Ņemot vērā aģentūras, kas ir um, Eiropas komisijas paspārnē. Protams, konkurence aģentūru starpā nav tas labākais, ko mēs varētu panākt. Ir jābūt labai koordinācijai. Patiesībā visām kompetencēm jau sen vajadzēja būt labi atrunātām, vajadzēja būt labai saziņas struktūrai Un šeit ir arī zināms mēģinājums eh, duplicēt eh, ESA jeb Eiropas kosmosa aģentūras uzdevumus, bet tai ir pašai savu uzdevumu un funkcijas, un vajadzētu panākt pēc iespējas lielāku sinerģiju starp abām aģentūrām. Ir uh, jau izveidojusies laba sadarbība starp ESU un komisiju, bet uh, gan koordināciju, gan komunikāciju varētu vēl krietni uzlabot. Un nevajadzētu zināmus eh, esai piešķirtus uzdevumus eh, varbūt eh, pārlikt uz citu aģentūru pleciem. Nē, vajadzētu ļoti skaidri uh, veicamo darbu, veicamos pienākumus nodalīt un precizēt. Es līdz šim ir darbojusies lieliski, apvienotā karalista arī. Uh, ir tajā visā ieguldījis savu ārtavu, tā ir tāda starpvaldību programma, komisija formulē tās uzdevumus, Bet es uzskatu, ka mums tomēr rūpīgāk vajadzētu uh, iepazīties ar visām aģentūras funkcijām, lai nebūtu šādas dubultošanās un uh, nevajadzīgas konkurences. Tas noteikti nav tas, ko mēs vēlamies panākt. Tu arī atsaucies uz šiem atkritumiem, eh, kas ir visumā atrodami, protams Tas arī ir jāatrisina, jo šis jautājums mūs nodarbina jau kādu laiku. Un e, iepazīstoties ar šo jautājumu tā pamatīgāk, e, Un e, paskatoties arī uz attēliem, mēs redzam, ka nu, tur vis, visai daudz, viskaut kas arī tādi diezgan lieli objekti lido apkārt kosmosā visumā, un nevajadzētu domāt, ka tas arī ir tik milzīgs. Protams, arī mūsu Eiropas industrijas konkurētspēju nevajadzētu atstāt novārtā lai mēs varētu labi konkurēt gan ar Ķīnas, gan ar Amerikas uh, industriju. Amerikā tagad eh, tiek būvētas milzīgas raķetes, un mēs eh, gluži vienkārši finansiāli nevaram ar viņiem šajā jomā konkurēt. Tādēļ mums ir jābūt izdevīgiem spēles noteikumiem, lai arī mūsu nozare varētu tomēr izcīnīt savu vietu visumā ir ļoti liela interese eh, arī teiksim, mēs visi esam ieinteresēti, lai uh, apvienotā karalista saglabātu uh, savus partneru pozīcijas ar mums, un es ceru, ka pēc 19. gada marta tomēr mēs kaut kādu visiem izdevīgu risinājumu atradīsim. Ja mēs runājam par tās augtajiem downstream pakalpojumiem, šeit noteikti ir jādara vairāk, un vai šī aģentūra, kas atrodas Prāgā, es uzskatu, ka tā savu darbu veids labi, varbūt uh, to varētu arī uh, aprīkot ar satelītiem, lai tā varētu apkopot datus arī no trešajām valstīm, un Eiropas Savienībā arī varētu izvietot tādas stratēģijas, kas uz vietas, eh, teiksim, sazinās ar aģentūru Prāgā, apmainoties ar šiem datiem un informāciju. Man tas patiešām liekas ļoti svarīgi. Par to noteikti vēl vajadzētu diskutēt. Paldies! Thank you very much. Paldies, Holmairs kundze. Es negribu nevienu, protams, uh, izlaist no runātāja saraksta, ja vēlties kaut ko runāt tad uh, dodiet man ziņu. Varbūt, ka komisijai kaut kas ir piemetināms. Lūdzu, paldies. Kolēģis no uh, Grau ģenerāla direkcijas uh, vēlas ļoti īsi izteikties. Paldies, priekšsēdētāji, labdien, paldies, ka devāt man vārdu. Komisija vēlētos pateikties referentam par veikto darbu. Tas ir solis lab, pareizajā virzienā, ņemot vērā arī komisijas piedāvātās budžeta aplēses šai pozīcijai. Jūs pieminējāt arī pārvaldību un aģentūru funkcijas. Ja mēs runājam par aģentūras funkciju paplašināšanu, tas ir visai sarežģīti. Ja mēs runājam par aģentūras valdi un uh, balstiesībām, tajā komisija nepiedāvā nekādas izmaiņas uh, šajā kontekstā, jo mēs uzskatām, uh, ka uh, šādai uh, tehniskai aģentūrai ir jāveic savas funkcijas, kā tas ir minēts reglamentā, un tādēļ šāds balties, balstiesības valdes locekļiem nav paredzēts. Paldies! Un tagad noslēgumā Hovarta kungs. Uh, yes, thank you. Uh... Jā, paldies. Paldies visiem, kas izteica komentārus. No DJ Grau pārstāvim uh, es vienkārši uzskatu, ka atbildības specifikācija nav pietiekami skaidra, un to vēl var uzlabot, un tas, ko mēs arī vēlamies darīt, un meklējam risinājumu. Paldies Tārvādu kungam par punktu par uh, lauksamniecības uh, ražīgumu. Es uh, arī apmeklēju lauksamniecības uzņēmumus, uh, un Galileo tika lietots, lai uzlabotu ražas uh, novākšanas nosacījumus. Un tas ir tiešām mm, kaut kas tāds ļoti ievērojams eh, līmenis, eh, kāda ir iespējams uzlabot eh, efektivitāti. Un to tiešām praktiski var nodemonstrēt, cik labu lielu iegūtiem dod šīs programmas. Tarvāda kungs, es esmu jau arī saprotu, kādu risku var izraisīt tas, ka Avnotā karalists var kļūt pa trešo valsti. <laughs> Jā, un uh, tur tad tā kā būs jāskatās, un es uh, esmu prieku. Uh, uzklausa no šīs komitejas, eh, diemžēl, daudzos līmeņos cilvēki ir tā savās pozīcijās tā kā noslēgušies. Un uh, raudzieties eh, uz visu kopumu un, un jāraugās. Uh, cilvēki arī riskē zaudēt uh, seju un esmu pārliecināts, ka, ja Torvalda kungs jūs lasāt britu presi, Es jau nemaz negribu apgalvot, ka jūs to nedarāt. Jūs droši vien būtu lasījis, ka ir arī Britu ražotāja priekšlikums attiecībā par Galileo. Viena no lietām, ko mēs eh, varētu panākt ar aģentūru pieminēšanu, ir šeit uh, varbūt kā arī nepieminēt šo mission creep, ka no tā vajadzētu kaut kādā veidā atvadīties, jo birokrātiskās organizācijas eh, to arī dara, bet eh, mums tomēr to visu vajadzētu tā ļoti uh, kondensēt, visu, visu apvienot, ko mēs darām, un uh, skaitļi šeit patiešām ir uh, jāņem vērā, un šeit jāraugās, ko darīt uz zemes Un eh, paldies arī ēnu referentiem un eh, labprāt eh, ar jums cieši sadarbošos, lai radītu šādu efektīvu atzinumu. Jā, paldies, un termiņš grozījumiem ir nākamā otrdiena, 19. septembris, līdz pusdienlaikām balsojums budžeta komitejā ir vai 8.9. Nu oktobrī būs, un balsojums itrē būs novembrī, 21. novembrī. Tālāk, nākamais. Uh, un uh, mēs šeit vispār runājot, jā, esam diezgan ilgi runājuši, tādēļ eh, lūdzu kodolīgi runājiet, uh, ņemiet vērā laiku. Tas ir priekšlikums Eiropas parlamenta padomas regulai par pētniecības un inovācijas pamatprogrammu apvārnes Eiropa izveidi. Un arī ko izvada īpašu programmu apvārsnam Eiropai. Un šeit referents ir Torvalda kungs. Kā jau teicu, uzreiz pa diviem uh, dokumentiem par apvāršanu Eiropai, par regulu un par lēmumu. Kā jūs visi zināt, uh, tā ir viena no prioritātēm Eiropas Savienība apvārs Eiropa, un uh, mēs gribētu pati, patiešām uh, būt uh, šajā komitejā būt arī tādi izšķirīgie šajā darba jomā un eh, gribētu teikt, ka mēs, mums vajadzētu atbalstīt arī finanšu projektu. Avans jau pierādījis, ka tas ir bijis tāda veiksmīga programma jau Eiropas Savienībā. Komisijas priekšlikums par uh, eh, avāžne Eiropai ir uh, šeit uh, ievies kaut ko tādu kā evolūcija un ne revolūcija. Gribētu uzsvērt, ka mēs esam sasnieguši uh, sasnieguši procentu, 10% eh, no Eiropas IKP pētniecībā un inovācijās. Tas ir mēķis, ko valstu un valdību vadītāji bija izvirzījuši. Un eh, to var izmantot kā mērķi, lai arī dalībvalstis veiktu savu nacionālo līmenī darbu, un mēs redzam arī šeit tādas traucējušas tendences nelielas arī dalībvalstīs, ka tās mēģina samazināt investīcijas inovācijām un pētniecībai Mēs tās savukārt mēģinām paaugstināt. Tā kā mums vajadzētu visu darīt, lai tas nenotiktu. Un divi priekšlikumi, kā vajadzētu palielināt 120 eh, miljārdiem eiro. Divi, saistībā 2018. gadam. Es domāju, ka tas ir skaidrs, par kuru vajadzētu cīnīties. Un dažas komitejas pat grib lielāku summu. Uh, bet tas ir tas, ko mēs esam savā rezolūcijā noteikuši. Par pārējiem skaitļiem regulā es gribētu vienkārši to procentuāli pateikt, tas varbūt padarīs visu vienkāršāk, jo to varēs pievienot pēdējā kārtā. Komisijas priekšlikums šeit iesaka elastību visam DFS 15%, bet apvārsniem zinām iemeslu dēļ viņi vēlas ierobežot šo elastību uz 10%. Un uh, Mēs to neatbalstām. Es, šī programma var būt eh, palielināta uh, eh, līdz pār 15%. Tas būtu, tas atbilstu tam, kādas ir mūsu prioritātes, kas notiek Eiropas Savienībai, un mēs arī to neļautu eh, notiekt tādiem uh, ārkārtas notikumiem kā samazinājumiem un uh, Šeit, piemēram, 30% ir par klimata mērķi, un to arī parlaments ir pieprasījis lēmumā. Es arī iesaku, ka mēs mainītu arī lauku programmu. Priekšlikums ir ar ieviešanas aktiem īstenots. Darba programmā ir noteikti noteikumi, kas atstās arī ļoti lielu ietekmi uz budžetu par to, kas ir tiesīgs pieteikties uz finansējumu. Un eh, šeit eh, par deleģētiem tiesību aktiem arī izteicis viedoklis. Un es domāju, ka labprāt uzklausīšu jūs viedoklis, kā vislabāko risinājumu panākt šajos jautājumos. Jā, paldies. Ēnu referents eh, no Tautas partijas ir Tomas Dočs. Thank you very much, dear president. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu apsveikt uh, referentu, kas prezentēja atzinumu priekšlikumu Pirmkārt, gribētu atsaukties uz budžeta aspektiem. Finanšu aploksne apvārsnim 94,1 miljārdi eiro nākamajā DFS priekšlikumā. Mums ir jāatceras, ka Eiropas parlaments vēlējās būtisku palielinājumu. Ja mums ir jārēķinās ar Brexita variantu un Lielbritānijas un Lielbritānijas uh, pētnieki un universitātes visvairāk saņem līdzekļus no apvāršņa 2020, tad summa, ko iesaka Eiropas komisija nākamajam septiņiem gadiem, apvāršņam Eiropa 27 dalību valstīm, kur ir 15% eh, palielinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo programmu apvārs 2020 un pamatoties uz budžeta aspektiem mums ir jānorāda, ka nav finanšu aploksnes dalību valstīm, apvārsnim, pētniecības programmai, kā deputāts, kas nāk no kohēzijas valsts, gribētu norādīt uz to, ka pētnieki no tā saucamajām da jaunajām dalību valstīm atpaliek un neiesaistās šajās veiksmīgās programmās apvāršanai 2020. Tā tas nebija. Mēs gribētu arī, lai būtu palielināti centieni, lai pastiprinātu viņu līdzdalību, pētnieku līdzdalību no reģioniem ar uh, zamāku un uh, pētniecības uh, rezultātiem, un mēs gribam, lai tiktu atrisināt šis jautājums par geogrāfisko līdzsvaru trūkumu starp dalību valstīm, lai būtu priekšlikums, kas paredzētu palielināt uh, apvāršana 2020 eh, zemos rezultātu līmeņus, un eh, šeit vajadzētu izvirzīt jaunus akcentus. Viens no galvenajiem ieguvējiem septiņu gadu ciklā, kas uzsāksies 2021. Eh, gadā, varētu būt inovācija, kas varētu palīdzēt Eiropu un darba vietas saglabāt drošas nemitīgi mainīgā tehnoloģiskajā vidē un vajadzētu fokusēties uz pētniecību un attīstību un inovāciju kapacitātēm uh, Eiropas ekonomikā, tā lai mēs varētu sagatavoties eh, tiem izaicinājumiem, kas būs, un jo vairāk eh, mēs varēsim gūt no Eiropas eh, pētniecības programmām visām dalībvalstīm, jo labāk. Lielāks, liels paldies! Paldies Dāča kungam! Sociāldemokrāta vārda. Avita kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Ļoti atbalstu Torvaldu kunga ziņojumu un ar prieku ar viņu sadarbošos, lai uzlabotu un lai sastādītu labu atzinumu. Raugoties uz, uh, vienmēr uh, klausos, kas tiek diskutēts par budžetu un uh, vienmēr aizstāv to, ka vajadzētu paplašināt šo programmu un atbalstu faktu, ka atzinums atspoguļo parlamentu viedokli par to, kā šī programma varētu tikt paplašināta. Apvārsnes ir eh, šeit eh, arī ņemts vērā komisijas eh, viedokli par daudzgadu finanšu schēmu, bet uh, procesa beigā vajadzētu būt tā, ka ņemt vērā arī viss parlamenta teiktais pāris punktu, kam vēlētos pieskatīt. Pateicos uh, eh, Daiču kungam, kurš uh, pieminēja rezultātus, ko, uh, vai ietekmi, ko sniegs Brexits. Es jau visu laiku par to runāju, bet nu, tā nevar izvairīties tieši šajā programmā. Tādēļ, ka ietekme būs būtiska. Un ietekme Lielbritānijas iesaistē, mm, protams, ja mēs eh, neizstāsimies, bet eh, ja Lielbritānija būs trešā valsts, protams, tam būs pavisam cits pamats, kā Lielbritānija piedalīsies, salīdzinot to, kāds notiek tagad. Un, eh, protams, ka gūs ļoti lielu labumu no programmām, bet ja jūs ierobežotu kritērijus, uz kuru pamata institūcijas darbojas. Un gribētu norādīt šeit, ka apvienotā eh, karalistas eh, pētniecības iestādes ir starp vadošajām iestādēm mm, visā pasaulē. Un pat tad, ja iestādes eh, sadarbosies šajās programmās tādēļ, ka gūtais labums, tad jūs mm, divas lietas būs. Jūs samazināsiet programmas kopumā, ja nebūs uh, jūs samazināsiet izcilības līmeni pētniecībā, bet tam ir jābūt kritērijam, lai turpinātu šīs programmas. Un jūs ierobežosiet arī ekonomisko rezultātu, ko tas kaut kādā dod. Ja jūs būsiet pārāk ierobežojoši, tad uh, tā būs nepareiza pieeja. Mums no tā vajadzētu izvairīties. Gribētu par padomu par to, kādā līmenī varēs valsts, nu, trešās valsts piedalīties šajās programmās. Un par to ir arī, vajadzēja būt arī ziņošanai budžeta iestādēm regulārā veidā. Un šeit vajadzētu raudzīties. Es ļoti ceru, ka programmas turpinās arī nodarboties arī fundamentāliem pētniecības jautājumiem tās būtu jomas, ko nedrīkst nekādā veidā iespiest tikai dalībvalstu budžetos, jo zinātnē ir noteikti loma fundamentālais pētījumus, un šeit par tehniskajiem grozījumiem, ko Tarvāda kungs šeit iesaka ļoti rūpīgi to pārbaudīšu zināmā veidā sapratni, nu, kādēļ ir lietoti procenti, lai šeit uh, raudzītos to kādas programmas. Es labi zinu, ka parastie cilvēki viņi drīzāk gribētu šeit skaitļus, nevis procentus. Un, eh, ja, ja būs tikai procenti, tad šis ziņās būs tā mazāk saprotams eh, lasītājiem, un tas man izraisa bažas. Jā, paldies! Vai ir vēl kāds, eh, kas vēlas? Mums, ap citu, nav daudz laika. Komisija, vai jūs vēlaties kaut ko piebilst? Ļoti īsi, lūdzu. Jā, es runāšu īsi, priekšsēdētāji. Atgriežoties pie jautājuma par 10-15%, vienkārši lai paskaidrotu, varbūt, ka 10%, ko jūs iesakāt šajā juridiskajā pamatā, komisija pati, ko iesaka katru gadu, un 15% ir starpinstitūcija vienošanās, un tas ir tā novirze, kas ir dota budžeta atbildīgai iestādē attiecībā šo programmu, tā kā tās ir divas dažādas atsauces. Un es gribētu piekrist arī Havārdu kungam, ka komisija arī dotu priekšroku drīzāk, lai būtu absolūtās var, eh, summas lietotas šajās dokumentos un nevis eh, procentu likumus. Tad būtu vienkāršāk saprast šos dokumentus. Arī komisija tā domā. Paldies! Tālāk gribēju tikai vienu minūtu dot, bet tagad ir iespēja, jo Homērs kundze varbūt būtu gribējis kaut ko teikt, bet tagad ir iespēja to visu apkopot. Jā, paldies. Pirmkārt, Daiču kungs, mēs domājam par šo problēmu, bet tā kā mēs redzam, ka daļa no Eiropa virzās uz priekšu ātri, bet daļa no Eiropas to nedara ja mēs šeit eh, raugāmies ziņojumu par dažādiem reģioniem, tad ir ļoti tādi bažas izraizoši skaitļi dažiem reģioniem, bet mēs nevaram to risināt vienkārši pasakot. Jā, tad jau vajadzētu izcilību visur. Mums kaut kādā veidā ir jāatrod ceļi un jādiskutē. Reģionu komitejā, piemēram, lai atrod kaut kādu cita veida modeļus atrast, kā tādus vairāk um, reģionus, kas pagaidām vēl nepiedalās tik aktīvi, lai to panāktu. Nākotnē tas ir jārisina kopā ar jums šis, šī problēma. Havard kungs jau runāja par izcelības jautājumu un par Avanos karalists universitātēm. Mēs zinām, ka tā, tas mums ir izaicinājums. Jā, un tad, protams, par šiem procentiem un absolūtiem skaitļiem tehnisku iemeslu dēļ mums ir procenti, jo vienkāršāk to ir uh, pēc tam eh, pārtūkot arī absolūtos skaitļos, bet tiem, kuri vēlas skaitļus, mēs varam arī skaitļus piegādāt. Varbūt, ka viena, divas minūtes tas tikai prasīs darbu. Jā, paldies. Līdzīgi gribu pateikt par termiņiem, grozījumiem. 18. septembris, pusdienlaiks, budžeta komitejā 8. vai 9. oktobrī būs balsojums, balsojums itrē, 21. novembrī balsojums. Nu labi, tad 6 un 7 mēs esam pabeiguši. Nākamais un pēdējais ir ēku politika, bet šķiet, ka Holmajeras kundze nav klāt. Līdz ar to mums ir jābeidz sanāksme 11. līdz 11. Ko viņi gribēja teikt? Šeit ir jautājums par laika perioda paplašināšanu, pagarināšanu, lai pieņemtu lēmumu par priekšlikumiem GMO2 un biro, biroja projektu pa, pa divām nedēļām, to atlikt šo laika schēmu pa divām nedēļām. Tas bija galvenais punkts, ko viņa gribēja pateikt. Nu labi, tad esam 9, 10 un 11 Tur ir runa par uh, balsošanu. 2018. gada budžets, trešā ideja komisija, budžets pārējās iedaļas, ēku politika, bet tur ir pa budžeta pārnesuma iesniegumiem tiem, kam nav jābalso, par to nav jābalso šodien. Un tad budžeta komitejas eh, sanāksim beidzas precīzi laikā un priekšēdētājs Artu Īkungs atnāks, lai uzsāktu koordinātoru sanāksmi. Paldies!